Possiamo riprendere. Tātad atsāksim debates. Un vispirms vārds padomas vārdā ministram Nikolā Šmita kungam. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Ministre kungs, jums vārds. Voilà tout de suite. Voilà. Monsieur le Président. Euh, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Bēgļu plūsmas iemesli ir rodami traģiskajos konfliktos, kas šobrīd plosās Irākā un Sīrijā, kā arī krīzēs, kuras jau ilgu laiku piedzīvo Afganistāna un Āfrikas raks. Valstu un valdību vadītāju eh, pieņemtais lēmums 23. septembra neoficiālajā sanāksmē apstiprina Eiropas Savienības eh, spēcīgo apņemšanos gan iekšienē, gan ārienē, gan arī tīri humanitārajā plāksnē risināt šo krīzi. Pavisam konkrēti. Šobrīd mēs cenšamies rast nepieciešamos resursus, lai varētu finansēt uh, humanitārās palīdzības organizāciju darbību, kas aktīvi darbojas uz vietas, tā skaitā ANO augstais bēgļu komisārs un pasaules pārtiks programma, lai uh, labāk palīdzētu uh, bēgļiem, kas atrodas netālu no savas izcelsmes valstīm. Tātad Turcija, Jordānija, Libāna, Sīrija, Irāka. Mēs eh, joprojām esam galvenais no eh, donoriem, eh, palīdzot Sīrijas konflikta bēgļiem. Mēs cenšamies arī piešķirt līdzekļus galvenajiem trust fondiem, kas ļauj īstenot konkrētus pasākums. Tas palīdz mums sniegt palīdzību kritiskos jautājumus, piemēram, izglītības jomā un jauniešu nodarbinātībā. Mums, protams, ir nepieciešams arī finansēt ārkārtas palīdzību Āfrikai. Runa ir par parlamenta un valsts un valdību vadītāju kopīgu lūgumu. Tālāk, kas attiecas uz darbību iekšienē, eh, padomu apzinoties to, kāda ir krīzes apmēra un to, cik strauji ir jārīkojas, lai reaģētu uz humanitāro situāciju, kādā atrodas eh, bēgļi, ir darījusi, darījuši visu iespējamo, lai risinātu šo jautājumu kā vienu no prioritārajiem. Šī iemesla dēļ notika tiekslietu un iekšlietu ministru um, ārkārtas sanāksmes 14. un 22. septembrī, vēl bez uh, tām uh, sanāksmēm, kas bija paredzētas prezidentūras darba kārtības ietveros. Tā mērķis bija, lai um, īstenot tos pasākums, kas uh, tika izlēmti aprīļa sanāksmēs un uh, ar kuriem nāca klajā arī komisija kā priekšlikumiem mājā un tāpat arī 9. septembrī. Kā nodarbinātības ministrs es esmu organizējis um, vakar ministru vakariņu ietvaros uh, diskusijas par to, kādu atbalstu mēs varētu sniegt dalībvalstīm, kuras šobrīd uzņem vislielāko skaitu bēgļu. Lai atvieglotu šo bēgļu integrāciju, lai pātrinātu arī viņu iesaistīšanos darba tirgu un lai sniegtu atbalstu arī valodas mācību programmām, profesionālās kvalifikācijas celšanas programmām, bērnu skološanām tā tālāk un tā joprojām. Taisens kundze eh, nāca klajā ar vairākiem priekšlikumiem par to, kā varētu izmantot līdzekļus, eh, kas nāk arī no Eiropas sociālā fonda, lai eh, īstenot šos pasākums. Un prezidentūra ir paredzējusi arī EPSCO ietvaros turpināt šīs diskusijas, lai īstenotu konsekventā un solidārā veidā kopīgu pieeju tajās dalībvalstīs, kuras uzņemas lielāko skaitu bēgļu. Visi šie centieni ir ļāvuši, un mēs ceram, ka tie ļaus panākt ievērojams rezultātus un pēc iespējas īsākā termiņā. Jo īpaši 14. septembrī eh, pieņemtais lēmums, eh, kura mērķis ir paredzēt pagaidu pasākums eh, starptautiskās aizsardzības sniegšanai un palīdzībai Itālijai un Grieķijai paredzot sniegt atbalstu pirmajiem 40 tūkstošiem bēgļu. 22. septembra sanāksmē padome pieņēma vēl kādu lēmumu par 120 tūkstošu bēgļu pārvietošanu. To cilvēku, kuriem nepieciešams starptautiskais atbalsts, tātad šo cilvēku pārvietošanu no Grieķijas un Itālijas vai arī no jebkuras citas dalībās, kurai tas būtu nepieciešams. Uh, nāks konstatēt, ka pirmie hotspot jau operat operatīvi darbojas. Un es saprotu arī, ka uh, citi hotspoti pavisam drīz uh, sāks darboties. Tie pasākumi, uh, kurus iesniedz Grieķija un Itālija, pie tiem mēs jau strādājam kopā ar ASO un arī strādājot strateģiskās komitejas ietvaros. Uh, um, Šajās sanāksmēs mēs runājām par konkrētiem pasākumiem, pasākumiem kas ļautu pārvietot bēgļus un runājām par to detalizēti. Padome priecājas par lielisko sadarbību ar Eiropas parlamentu, izskatot šos lēmumus un priecājas arī par to, cik ātri Eiropas parlaments ir reaģējis. Tas liecina par to, ka mūsu visu mērķis ir pēc iespējas ātrāk panākt rezultātus, sniedzot atbalstu tiem, kam tas visvairāk ir nepieciešams. Mēs arī atbalstam uh, humanitāro palīdzību bēgļiem, kuri cenšas rast patvērumu Eiropas Savienībā šķērsojot uh, vidusjūru un jo īpaši pamatot Lībiju. Tāpēc es vēlos uzsvērt, ka mēs ceram uz konkrētiem rezultātiem uh, sadarbojoties ar Valets samita uh, partneriem. Uh, runa ir par bēgļu aizsardzību, cīņu pret uh, cilvēku tirgotājiem un uh, arī uh, darbu pie jautājumiem par attīšanu. Kā prezidentūra mēs esam aktīvi iesaistījušies, mobilizējot dalībvalsts un mūsu izšķirīgos partnerus, lai panāktu mūsu mērķi, proti palielināt līdzekļus, kas ir atvēl, atvēlēt šiem jautājumiem uh, Eiropas Savienības budžetā. Proti runa ir par papildus vienu miljārdu eiro, kas uh, tiks sniegts kā atbalsts organizācijām, kas sniedz humanitāro palīdzību. Uh, Runa ir arī par 48,8 uh, eh, miljardiem. Apvienotā karalīste uh, eh, sola palielināt atbalstu par 100 miljoniem um, mārciņu un Francija un Vācija attiecīgi 100 miljonu eiro. Mums ir arī jāatbalsta starptautiskā kopiena, un tāpēc mēs priecājamies, ka Vācija organizē īpašu pasākumu, kas ir ļāvis savākt līdzekļus, proti runa ir par 1,8 miljārdiem papildus. Kā jūs zināt, mēs jau esam nākuši klajā, komisija jau ir nākusi klajā priekšlikumiem par budžetu grozīšanu, un mēs kā prezidentūra esam gatavi atbalstīt šos pasākums padomē. Protams, ka mums ir nepieciešams aktīvs Eiropas parlamenta atbalsts, lai steidzam īstenot tos pasākums, kas ir tikuši pieņemti, un lai grozītu budžetu, kā tas nepieciešams. Man nav šaubu, ka mēs varam rēķināties ar jūsu atbalstu šajā jautājumā, un pateicos jums jau iepriekš. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le ministre. Paldies. Paldies! Paldies Luksemburgas prezidentūrai. Uzreiz dodu vārdu pirmajām Eiropas komisijas vicepriekšādātājiem Dimermin kungam, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātāji. Šodien mums visiem ir eh, jāizpilda pārbaudījums. Mēs saskaramies ar iespējams vislielāko izaicinājumu Eiropai šīs paudzes laikā. Uz pārbaudes tiek likta mūsu iespēja tikt galā ar humanitāru krīzi. Uz pārbaudas tiek likta arī mūsu iespēja saprast, ka risinājumi būs reāli tikai Eiropas līmenī. Uz pārbaudas tiek uh, likta arī visa Eiropas Savienības sistēma, un tiek pārbaudītas arī pamatvērtības, kas mums visiem ir kopīgas. Šorīt teiktais uh, to apliecina. Man ir arī jāsaka, ka tad, kad uh, cilvēki mēģina argumentēt, ka tie, kas eh, ierodas Eiropā, lielākums ir cilvēki, kas meklē labāku nākotni, nevis eh, bēgļi, kas, protams, absolūti nav pamatoti. Nav nekādu pierādījumu tam, taču cilvēki to saka šeit, eh, šajā zālē, un es īstenībā te iedvesmojos, jo viņi nevēlas, lai viņi izskatītos kā tādi, kas nevēlas palīdzēt īstiem bēgļiem. Ja viņi sapratīs, ka īstenībā lielākā daļa no šiem cilvēkiem patiešām ir reāli bēgļi, tad viņi sapratīs savu kļūdīšanos, un viņi arī sapratīs, ka tikai Eiropa kopā varēs rast risinājumus. Nevajadzētu slēpties no šī fakta. Es arī dzirdu, nu, jā, protams, varbūt cilvēki, kas man nepiekrīt, arī vēlas paust savu viedokli. Daudzi saka, vajadzētu doties uz bēgļu nometnēm. Nu, to es tieši arī darīju, bet šķiet jūs dzirdat eh, tikai to, ko jūs vēlaties saklausīt, tad, kad jūs eh, esat aizbraukuši uz šīm nometnēm. Es zinu, ka bailes ir nozīmīgs faktors Eiropas sabiedrībā. Daudzi Eiropas pilsoņi baidās. Un jūs zinat, ka bailēm ir konkrēta iezīme. Ja jūs baidāties, tad jūs mēģināt atrast visus pierādījumus tam, ka jūsu bailes ir pamatotas. Jūs nemēģināt meklēt pierādījumus tam, ka jūsu bailes nav pamatotas. Un viss atbildīgākā politika ir nevis mēģināt uzkurināt bailes vai mēģināt radīt stereotipus, uh, vai grupēt cilvēkus, bet gan nākt klajā ar risinājumiem problēmai, nevis mēģināt eh, palielināt cilvēku bailes, eh, cerot, ka nākamajās vēlēšanās tas jums nodrošinās vairāk balsu. Šajā laikā politiķiem tiks uzlikts izaicinājums. Eh, mēs redzēsim, vai politiķi rīkojas godīgi vai arī mēģina uzkurināt bailes, uh, Eh, mēģinot uzlabot savu politisko pozīciju. Es ceru, ka mēs visi rīkosimies atbildīgi. Eiropadome eh, baudīja šo atbildību pagājušu nedēļu, mēģinot pieņemt lēmumus, kurus eh, tagad vajag īstenot. Tagad īsi iziešu cauri šiem lēmumiem. Pagājušajā nedēļā viņi nolēma stiprināt ārējās robežas un palielināt finanšu un humānu resurs, cilvēku resursus mūsu aģentūrām Frontex un Eiropol. Tāpat arī tika palielināta iekšlietu finansēšanas programma 120 miljoni ārkārtas palīdzībai visvairāk cietošajām dalību valstīm, tas ir papildus 73 miljoniem, kas jau ir iztērēti. Lielākā daļa no šī finansējuma ļaus risināt eh, tūlītējās humanitārās vajadzības, nodrošināt pajumti, veselības aprūpi un uh, arī uh, pamatvajadzības uh, jaunajiem, kas ir, jaunajiem bēgļiem, kas ierodas. Tāpat arī mums ir Rietumbalkāna konference nākam ceturtdien paredzēta. Mums ir jārisina arī krīzes centru un palīdzības grupu problēmas, tāpat arī pirkstu nospiedumu noņemšana bēgļiem, tā lai mēs nošķirtu tos, kuriem ir tiesības uz patvērumu un kuriem nav. Mēs uh, gribam arī ievērot Dublinas un Schengenes noteikumus Tāpat arī ir jānodrošina Eiropas eh, budžeta nodrošināšana un dalību valstu eh, budžets, tiek piešķirts finansējums eh, ANO bēgļu komisariātam un ANO mm, pārīgas programmai, lai palīdzētu bēgļiem uh, šajos reģionos. Tāpat arī mēs palīdzēsim Turcijai, Jordānijai un Libānai un nodrošināsim finansējumu Sīrijai. Tāpat arī uh, tiks paredzēts finansējums Āfrikai un domāsim arī par samitu 11. un 12. novembrī. Šie ļoti svarīgi lēmumi, tie mums tagad ir jāīsteno. Ja mēs tos īstenosim, tad eh, galvenā problēma ir nevis tā, ka mēs nezinām, ko darīt. Problēma ir tāda, ka tāpat kā citās jomās mums nav pietrūkst uzticēšanās pašiem sev. Protams, mēs eh, tiksim ar to galā, piekrītu kanclerei Merkelei, tiksim ar to galā. Par to nešaubos. Un mums ir arī jārisina jautājums Eh, ko es gribētu saukt par morālo apdraudējumu. Dalībvalstīm ir jāuzticas citām dalībvalstīm, ka tās pildīs savus pienākumus. Tas ir svarīgākais jautājums. Protams, tās dalībvalstis, kas visvairāk saskars ar šiem jautājumiem, darīs to, lai mūsu ārējās eh, robežas ir pasargātas, lai bēgļiem tiek eh, paņemti pirkstu nospiedumi, un pārējās dalībvalstis izrādīs solidaritāti šīm valstīm, kas visvairāk saskaras ar migrantu plūsmām. Domāju, ka mums vajadzētu darīt to, par ko mēs esam vienojušies, tad mēs arī sāksim uh, uzticēties paši sev un parādīsies arī savstarpēja uzticēšanās starp dalībvalstīm, kas ir vajadzīga. Kā jau es sacīju iepriekš, un uh, tā tik tiešām ir, ziema tuvojas. Runāju ar augsto Eh, komisāru bēgļu jautājumos Gutjēresu. Un eh, runa ir par to, kā sagatavot ziemai bēgļu nometnes. Bet mēs nevaram neko darīt priekš cilvēkiem, kas šobrīd ir kustībā, kas um, ir neplānota kustība. Ženēvā vakar mūsu sarunu partneri atzinīgi novērtēja centienus mobilizēt budžetu šādiem mērķiem. 200 miljonu UNHCR pārtiks programmai, 300 miljoni humanitārai palīdzībai nākamajam gadam. Un, kā jūs zinat, mēs prasījām dalību valstīm atvēlēt tikpat lielu summu, un valstu vadītāji piekrito darīt. Nākamajā Eiropadomē es centīšos pārbaudīt, kā ar to sokas ceru, ka viens miljārds uh, Eh, nav pārāk daudz prasīts humanitāru mērķu sasniegšanai. Es esmu ļoti pateicīgs parlamentam, kas rāda labu piemēru un pātrinātā procedūrā pieņēmuši budžeta grozījumu priekšlikums pagājušā nedēļā. Tas tiešām ir noticis apbrīnojami mērķis sasniegt vienu miljārdu palīdzībai, to atzinīgi novērtēja arī valstis, eh, kas saskarās ar šo situāciju. Humanitārā palīdzība ir šobrīd ikdienas jautājums. Ir ne tikai jāatrod finansējums, bet arī jāatrod iespēja nodrošināt palīdzību uz vietas. Komisāri Avramopoulos, Leonidis Hāns, Andru Kaitis, e, viņi visi strādā pie šiem jautājumiem. Aizsardzības mehānismi ir gatavi aktivizēšanai, un mums tas ir jādara tulīt. Mēs nevēlamies novilcināt laiku, mums jārīkojas ātri. Kvanta lēciens e, šāds, e, šāda mērķa sasniegšanai ir viens no galvenajiem uzdevumiem šobrīd ir jākoordinē tehniskās palīdzības resursi, bez uzņemšanas kapacitātes nekas nedarbosies. Grieķijai nepieciešama palīdzība, tai būs atsevišķa programma UNHCR ietvaros. Grieķijai ir jāatgriežas pie Dublinas sistēmas, un es atzinīgi vērtēju Grieķijas valdības vēlmi atgriezties pie Dublinas sistēmas. Es nesaku, ka viss ir gatavs ziemai, bet komisija ir identificējusi eh, nepieciešamos budžeta pasākumus un ierosinājusi tos apstiprināšanai kas, eh, attiecībā uz situāciju pie robežām. Eh, Katrā ziņā es eh, turpināšu informēt jūs par notiekošo, un šo pēcpusdienu jūs arī uzzināsiet, ko mēs darīsim tuvākajās nedēļās. Es domāju, ka jūs piekritīsiet man, ka dalot eh, slogu ar visvairāk skartējām valstīm, mēs nevaram ignorēt eh, iemeslus šai situācijai. Es vienkārši atsaukšos uz to, ko komisijas priekšsēdētājs Junkers eh, jau sacīja par šo jautājumu. Bēgļi, kas bēg no vajāšanas, no kara, ir gatavi riskēt ar visu, tā skaitā savu dzīvību, viņi ir gatavi riskēt un bēgt. Viņiem nav citu izējas. Un mums nav cits izējas, kā vien piedāvāt viņiem patvērumu un izturēties pienācīgi pret viņiem šeit, Eiropas Savienībā un arī citās valstīs, kur viņi ierodas. Uh, Ir laiks atjaunot mūsu pašu uzticēšanos savām spējām, spējām tikt galā ar humanitārām problēmām, un kopā mums tas izdosies. Paldies, vicepriekšsēdētāji Timermans kungs. Sākam debats. Balsojums uh, ir šodien pusdienlaikā. Mums ir ļoti daudz runātāju. Lūdzu, ievērojiet laiku. Pirmais runātais eh, - Vozemberga. Jā, paldies. Šīs debates par bēgļu jautājumu ir turpinājums tam, ko apspriedām iepriekš. Jūs pareizi norādījāt, ka Eiropas Savienība ir vienīgā, kas var atrisināt šo situāciju. Ir nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums, bet pirmkārt jau politisks risinājums. Padoms priekšsēdētājs Tusks runāja par solidaritātes ar dalību valstīm. Protams, ka tāda ir nepieciešama, bet ir nepieciešams arī aizsargāt robežas un ievērot visas ES noteikumus. Bet mēs nevaram atrisināt šo problēmu, ja vien nesāksim nekavējoties sadarboties ar bēgļu plūsmu izcelsmes valstīm. Kā jūs zinat, Eiropas eh, Savienība ir, eh, eh, te ir jāparakstā līgums ar tranzītu valstīm, es runāju par Turciju. Prezidents Erdogans izteica kritiku mums, jo mēs nevaram uzņemt 250 tūkstošu bēgļu un piedāvāt viņiem humanitāro palīdzību, kamēr viņš izvietoja savā valstī divus miljonus. Bet viņš aizmirst pieminēt, ka viņš saņem milzīgas summas, miljārdiem eiro, bet neievēro parakstītās vienošanās ar Grieķiju un Eiropas Savienību. Eiropas Savienība nevarēs atrisināt šo problēmu, jo šī ir humanitāra problēma. Un, un tas balstās uz to, ka cilvēks cenšas vienkārši izdzīvot. Fleckensteina kungs tālāk. Jā, paldies. Šo brīdi mums ir nepieciešams eh, ne tikai dalību valstu līdzdalība, bet arī eh, tranzītu valstīs, eh, Balkānos, citās valstīs un arī izcelsmes valstīs. Un Ženēvā visiem, kas palīdz tāpat arī visiem, kas palīdz uz vietas, uz Vietijā vai tiem, kas eh, palīdz eh, Minhenes eh, centrālajā stacijā. Visiem <clears throat> jāsaka ir paldies, bet tas viss prasa arī naudu. Kur mēs šodien būtu vai kāda būtu situācija, ja dalību valstis būtu uh, Eh, izvairījušies no tiem pienākumiem, eh, ja būtu izpildījuši tos pienākumus, kas bija jāizver. Kur ir šie 0,7 eh, miljardi, kas bija solīti? Bēgļi, kas ir izgājuši cauri lieliem, lielām šausmām, viņi ir pelnījuši to, ka mēs piepūlamies un darām visu, ko varam. Stīvens skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Turcija šobrīd saņem finanšu palīdzību no Eiropas Savienību, lai varētu sniegt atbalstu bēgļiem. Tāpat laikā mums nevajadzētu aizmirst arī dažādas problēmas. Mēs redzam rezultātu situācijai Sīrijai, bet atbalsts bēgļiem, eh, diemžēl, eh, ir nepietiekošs. Bēgļiem ir nepieciešama konkrēta palīdzība. Viņiem bieži vien nepieciešama medicīniska palīdzība tā skaitā, bet eh, nometnēs eh, tā ir nepietiekama. Bērni, piemēram, nevar apmeklēt uh, normālas skolas, bērniem ar redzes un dzirdes traucējumiem, ar invaliditāti nepieciešama īpaša palīdzība. Mums ir jāsniedz palīdzība, ar, īpaši domājot arī par tiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Nesen apmeklētāji e, bēgļu nometne Jordānijā šī gada maijā. Mums redzēja, kāda ir situācija uz vietas. Ja resursi tiek ieguldīti efektīvi un liederīgi, tad Eiropas Savienība var panākt liels uzlabojums e, bēgļu nometnēs ar ierobežotu finansējumu. Paldies! Vikstrom kundze. Paldies. Es vēlētos pateikties Turcijai, Jordānijai un Libānai, kas ir saņēmuši šobrīd uzņēmuši 3 līdz 4 miljonus no kopumā 10 miljoniem Sīrijas bēgļiem. Bet mēs Eiropas Savienībā 28 valstīs esam 500 tūkstoši uzņēmuši. Mēs esam bagātākais kontinents pasaulē, un tāds ir mūsu ieguldījums. Atsevišķās dalību valstīs, un es vēlos izcelt Ungāriju, bēgļu sagaida ar dzeloņdrātīm, ar žogiem, šaujot uz viņiem, izmantojot asargāzi un nacionālā likumdošanā šobrīd nosaka, ka Ungārijas pilsoņi, kas izrāda solidaritāti un humanitāro palīdzību, sniedzot patvērums bēgļiem savās mājās, ir pakļauti riskam, ka tie var tikt e, likti cietumā uz trim gadiem. Un kaimiņi ir gatavi ziņot par uh, Ungārijas pilsoņiem, kas uzņem, eh, nopie, uztver nopietni šo eh, pienākumu. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt, vai šī ir tāda Eiropas Savienība, ko mēs vēlamies redzēt? Kopš otrā pasaules kara beigām mūsu dalību valstīs nav bijusi spēkā šāda likumdošana, un man ir kauns par to, ka šobrīd ir tāda situācija. Mēs varam tik daudz vairāk izdarīt un rīkoties daudz labāk. Un pasauli seko, kas notiek. Uh, Kad es biju eh, ASV, pagājušajā nedēļā eh, Orbāns teica runu, norādot, ka tāda ir situācija šobrīd, ja situācija jau šobrīd ir tāda, kāda būs tā, tā nākotnē. L'onorevole Quaisti non è in aula, la parola all'onorevole Sargentini. Tā kā nākamais runātājs nav zālē, Sargentīni kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kā mēs izturamies pret bēgļiem, parāda to, kādas ir mūsu vērtības, kāda ir mūsu civilizācija. Es abrīnoju tās valstis, kas dara visu iespējamo, lai tiktu galā ar bēgļu plūsmām, ka valstī šīs valstis cenšas nodrošināt viņiem drošu uh, Um, uzturēšanās vietu, kamēr citas valstis uh, izvēl dzeloņdrātis, būvē žogus un izmanto asaru uh, gāzes un uzskata, ka humanitārā palīdzība pietiekam pārmetot maizi pār žogam. Bet tā tas nav. Es domāju, ka mēs esam līdzvainīgi situācijā. Visi mēģinājumi aprakstīt situāciju Ungārijā neitrāli neizdarot eh, secinājumu saulaicīgi ar Orbāna uzvedību ir eh, nepienācīgi. Un tas notiek vakar sociāldemokrātiem. Un mums ir civilizēti jāizturas pret bēgļiem. Ja mēs nevaram savā starpā cilvēku uzvesties, kā mēs varam pret bēgļiem to e, izdarīt. Sargentīni kundze, zilās kartītes e, jautājums. Vai jūs pieņemat? Jā. Lūdzu, Balzo kungs. Man ir divīs jautājumi. Vai mēs no ES dalību valstīm sagaidām, ka viņa izpilda to, ko nosaka likumdošana un apsargās ārējās robežas? Tas ir pirmais svarīgākais jautājums. Ungārijas robeža eh, ar Serbiju un Horvātiju šķērsoja 300 tūkstoši cilvēku. Tās ir drošas valstis. Šie cilvēki ir drošībā. Kāpēc viņi turpina uh, ceļu uz Vāciju? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir ekonomiskai bēgļi. Lūdzu, tagad uh, laiks atbildē. Šobrīd esmu galvenā novērotāja Tanzānijas vēlēšanās, un cilvēks saka, ka uzraudzīšana nav rīcība. Ungārija tas, ko viņi dara, viņi neuzrauga notiekošo, viņi spiež atpakaļ bēgļus, un mūsu likumos tas ir aizliegts. Honorable Ferrara. Ferrāras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs kārtējo reizi dzirdam argumentu par mazāko ļaunumu. Izskatās, ka tas šobrīd ir eh, aktuālākais temats. Apmierinājums ar pagaidu pasākumiem, uzņemot 40 tūkstošu bēgļu un eh, provizorisku pagaidu pasākumu 120 tūkstošu uzņemšanai. Tomēr izmēģinājuma projekta ideja ir izgāzusies attiecībā uz Dublins regulas grozīšanu. Un tā, pastāvīgiem pasākumiem ir nepieciešami mēneši, daudzi mēneši. Eiropas parlamentu viedokli komisija ignorēja. Migrācija ir fenomens, globāls fenomens un ļoti sarežģīts pie tam. Ir, protams, jārunā par uzņemšanu, bet pirmkārt jau ir jārisina iemesli - dabas resursu trūkums un konflikti Diemžēl eh, ieroču ražošanas rūpniecībai ir eh, milzīgas lobbyjas un eh, tādēļ viņiem ar ierobežojumiem nesaskarās. Mēs runājam par tritonu operācijām un kartuma. Tikai viena no, no šīm operācijām varētu panākt Eh, lai eh, bēgļu plūsma samazinātos, un eh, mē, mums ir nepieciešama grozīt arī Dublins regulu. Paldies, Fontānas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka tas, kas man visvairāk pārsteidz šajās debatēs, neskroties uz visu kritiku Ungārijai, kas, protams, ir pamatot, mēs esam aizmirsuši eh, eh, pamat problēmu - Islāma valsts kaujinieku klātbūtni Sīrijā. Ko Eiropas Savienība dara šajā jautājumā? Eiropas uh, Savienība klusē, kamēr rīkojas citi. Ja mēs vēlamies tiešām palīdzēt bēgļiem, kas bēg no kara, vislabākais, ko mēs varam darīt, ir apturēt kara darbību. Un, manuprāt, nekas daudz netiek darīts, lai to izdarītu. Un daudz kas tiek eh, runāts saistībā ar bailēm. Man ir bail, ka daudzi cilvēki, kas ir izraisījuši eh, šīs bēgļu plūsmas, netiek apturēti, nekas netiek darīts. Cilvēks, kurš eh, šobrīd ir daļēji atbildīgs par šo procesu, ir nominēts mier, Nobel miera balvai. Paldies, Sinadinos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, iepriekš mēs dzirdējām, ka mēs neatgriezīsimies pie tādas situācijas Eiropā, ka iepriekš tika raksturot, nu, ka tas cietoksnis un slēgtām robežām. Ko mēs šodien redzam? Simtiem tūkstošu bēgļu ir pārpludinājuši Eiropu. Tie džihādisti, kas arī nereti ierodas Eiropā, izmantojot arī vidusjūras ceļu. Mēs nespējam kontrolēt šo bēgļu plūsmu, mēs nespējam sniegt palīdzību reālajiem bēgļiem. Tāds valsts kā Vācija, piemēram, ir atkal atjaunojusi robežu kontroli. Cits valsts no, ir piesaistījušas armiju problēmas risināšanai. Ar naudu to vien neatrisināsim. Eiropai ir jāsaprot. Mums ir jābūt vienotiem ar tiem, kas šobrīd cīnās pret islāmismu valsti jāpanāk, ka tiek ievērot noteikumi. Un vienlaikus ir jābūt pārliecība, ka visi bēgļi tomēr, kas ierodas no Sīrijas, tad viņu patvērums tiek izskatīts īstenībā jau pie, pie Eiropas robežām, nevis Eiropā. Tālāk, Holmairas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es priecājos, ka Eiropas dalība valstis tagad kopā ar komisiju reāli sāk darboties. Man ir ļoti svarīgi, ka šīs runas, ko mēs runājam par miljardu piešķiršanu uh, bēgļu fondam un arī Turcijai, ka tas reāli notiek un ievērojam visus skaidros pa, uh, pasākumus un soļus. Lai tiešām šis fonds tiktu izveidots un attiecīgi nauda tiktu ieskaitīta. Jo līdšanējieieskaitījumi, piemēram, pārtiks fondā, nec no Eiropas Savienības, nec no dalībvalstīm nav īstenot pilnībā. Tas ir ļoti minimāli noticis. Otrkārt, būtiskais jautājums ir par kara cēloņiem. Diemžēl mēs to redzam, ka nevaram šo jautājumu taču uzticēt, uzticēt tiem un tam, kas ir pierādījis, ka nespēja mierpilni sadzīvot ar saviem kaimiņiem, piemēram, Ukrainu. Tālāk par šiem uh, bēgļu uzņemšanas centriem, hotspotiem. Uh, es tiešām vēlējos uh, runāt. Tie nebija tikai sociāldemokrāti, bet gan īstenībā daudzas partijas, kas tiemžēl norādīja, ka Ungārija šāda centra izveida nebūtu lietarīga. Mēs savukārt esam norādījuši, ka ir ļoti svarīgi rīkoties tā, kā norādīja komisijas vicepriekšsādātājs Timermant kungs, ka ar katru valsti ir jārisina konkrēti soļi un arī domāt par robežām, arī ievērojot Eiropas tiesības, m, mm, arī nodrošinot šāds robežu pārējais punktus. Paldies! Jā, nu tagad došu vēlreiz Horis Tabanauts uh, kungam, kurš nokavēja savu uzteikšanās laiku. Jā, paldies! Es, protams, mēģinātu darīt iespējami, lai mēs darītu visu. Redz, saka daudz, kad ir jādara viss, lai varētu nosagāt Schengens eh, valstu eh, savienību un eh, Eiropas savienības robežu. Mēs redzam, kas notiek. Vairākas dalību valstis šobrīd izmanto šādas diskusijas un pa, veicina baiļu rašanos. Protams, ja ir šāda masīva bēgļu krīze un tā nonāk Eiropā, piedošana, dāmas un kungi, tad mēs runājam par 0,1% no papildus iedzīvotājiem, skatot Eiropu šobrīd iedzīvotāju skaitu, kas ierodas papildus Eiropā. Ja mēs tā runājam, ka mēs pavaram durvis tikai 170 tūkstošiem cilvēku, reāli Eiropa nav tāks uzņem, bet gan Turcija un Jordānija ir galvenās valsts, kas uzņem bēgļus līdz to mūsu atbildība nav īstenota. Mēs tikai veicinām bailes. Un mums būtu īstenībā jāievēro cilvēktiesības. Tālāk Vaidenholzer kungs. Paldies. Priekšsādātais arī devos kopā ar kolēģiem uz Libānu un Jordāniju, un mēs redzējām, cik milzīgi slodzi ir jāiztur šīm valstīm. Domājot īstenībā ir jau sasniegts šīs iespējamais maksimālais viņu slodzes uh, limits. Ir jāskatās, protams, arī cēloņi jūlijā. Mēs runājam par 27 dolāriem, kas bija plānoti atbalsts tiešiem maksājumiem mēnesīs, tiek samazināts uz 13 dolāriem. Tādēļ tagad apsveic tiešām padoms lēmumu piedāvāt papildus līdzekļus, bet diemžēl tas jau ir novēloti. Šo līdzekļu piešķiršanai bija jābūt ļoti nekavējoši jānotiek. Ja tas nenotiks, būs milzīgas problēmas. Paldies, Tālā Halāho, kungs. Paldies. Somija, mana valsts, sagaida aptuveni 15 tūkstošu patērumu meklētāju pieteikumu. Tas ir desmit reizes vairāk nekā gadskārtēji rādītāji. Bieži vien tie ir jauni vīrieši no uh, Somālijas, Irākas un Subsahāras Āfrikas. Viņi ierodas, protams, uh, izmantojot uh, cilvēku kontrabandistu palīdzību. Viņi cer uz labāku dzīvi Eiropā, bet, diemžēl, viņi nonāk barakās, teltīs kur viņi nīks bezdarbībā. Un nav runa ne par kādiem ne dzīvokļiem, ne darbvietām. Un ko mēs iegūstam tiešām desmitiem tūkstoši vīlušos jaunu vīriešu Eiropā. Līdz ar to es uzskatu, ka ir bezatbildīgi piekļaut šādu nekontrolētu e, migrāciju uz Eiropu un Eiropas ietveros. Tāpēc mums ir jāveicina ātrāk repatriācijas schēma Eiropas mērogā. Paldies! Paliek tālāk eh, Grīsbeks kundze. Paldies! Jau vairākus mēnešus mēs visi viensprāt sakām, ka tas ir liels izaicinājums Eiropai, liels izaicinājums, pat vēsturiski izaicinājums eh, dalībvalstīm. Un šobrīd īstenībā mums ar vienu ir šis jautājums, kas ir ar Eiropas ārējām robežām. Tas, protams, vairs neskata tikai Eiropas ārējās robežas, bet Eiropas kodolu. Es arī biju kopā ar kolēģiem arī Rietumbalkānos. Un tas ir tiešām ļoti drūma aina, ko mēs redzam 21. gadsimtā, kas atgādina uh, Otro pasaules kāru, bēgļu traumas, sievietes ar maziem bērniem, ārkārtīgi lielā satraukumā, izmisumā. Uh, Nu, tas nebeidzas, un tas, ko Junkers kungs ar norādīja, ka ir jābūt atbildēji, sniedz, jāsniedz ir nekavējoši atbalsts gan nevalstiskām organizācijām, gan dalībvalstīm. Un tas ir jāsniedz visām tām valstīm, kas ir šobrīd arī blakus Eiropas dalībvalstīm, gan te ir Serbija, gan Maķedonija, un arī mūsu visām ārējām robežām. Ir nepieciešams veidot tādu koordinētu bēgļu uzņemšanas centru, hotspotu izveidi, un ir jāskatās, kā mēs spēsim arī organizēt šo darbu, lai spētu arī, protams, arī um, atrisināt šo problēmu uz ārējām robežām. Pirms uh, iestājas ziema. Dāmas un kungi, piedošanu, es tomēr aicinu katru ievērot precīzi piešķirto runas laiku. Mēs nevaram aizskavēt balsošanas laiku. Nevarēsim to aizskavēt par pusstundu vai pat 40 minūtēm. Bet ja katrs, kuram ir piešķirta minūte, runā pusotru minūti, piedošana tieši tas notiks. Tas nav pieļaujami. Tādēļ es aicinu jūs ievērot runas laiku. Paldies tālāk, Matijas kundze. Paldies priekšsādātājiem. Gan Šmita kungs, gan Timerman kungs runā par humanitāro situāciju Eiropas Savienībā, ko piedzīvo bēgļi. Bet, diemžēl, Par to nerunā. Viņi runā par traucam atkal šo izvēles principu, shopping listi un ko tik ne. Bet kas notiek? Cilvēki tiek reģistrēti, bet, un tad viņi tiek ja, vietot vilcenos un par viņiem aizmirst. cilvēki tiek novietoti izbijušās koncentrācijas nometnēs. Tāda ir humanitārā situācija, ko piedzīvo daudzi bēgļi Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, jūs paši pieņemtie Eiropas Savienības līgumi nosaka, tiek ievērot cilvēku cieņa, vienlīdzība, tiesiskums un uh, cilvēku tiesības. Tā izskaitā arī minoritāšu tiesības. Šis līgums nav kaut kas tāds, ko jūs varat izvēlēties piemērot vai nepiemērot, vai piemērot tikai atsevišķas daļas. Ko jūs darīsiet ar Orbán kungu? Ko jūs darīsiet ar šo savu draugu? Vai viņš arī piedzīvos tādu izņēmumu? Lūdzu, mikrofonu. Godātie kolēģi! neformālajā Eiropas samitā, gan arī iekšlietu ministru padomē, tur ir vairāks punkti, kuriem jāpievērš papildus uzmanību. Piemēram, par Eiropas uh, kandidātu valstīm, Rietumu Balkānos, kas ir tiešais uh, migrācijas ceļš, arī īstenībā viņas vajadzēja uzaicināt uz šo neformālo padomi. Īpaši politiķi no bijušajām austrumu, ja padomju, bloka valstīm, viņiem vajadzēja tomēr būt tādiem iejūtīgākiem un saprast, ko nozīmē lēma pieņemšana, kas skatiešas citas valstis. Tas, ka viņus ignorējāt, tas nebija tiešām apsveicamākā doma. Tālāk par lēmumu pieņemšanu padomē ar kvalificēto balsu vairākumu. Es, protams, to atzinīgi novērtēju, bet uzskatu, tas ir tiešām apsveicam tikai tad, ja jūs spējat arī pateikt A un B un iznot visus. Nevar būt tā, ka tikai ir, ja jūs neievēršat sankcijas par arī tālākos un neiznošanu, nu, tad tas ir tikai politiskais teātris. Paldies tālāk no Tolkungs. Priekšsādātāji. Es vēlos vispār apšaubīt, kāpēc mēs nosaucam šīs debats par eh, bēgļu krīzi. Tas ir tikai atkal veids, kā jūs mēģināt kādu iežēlināt. Sauksim lietas īstos vārdos. Te nav runa par bēgļu krīzi, bet par ekonomikas migrantu krīzi. Tā, tas nav tikai mans vērtējums, arī Roberts Fiko, uh, Slovākijas premjers, ir tieši norādījis, ka lielākā daļa no tiem bēgļiem, kas ierodas, um, viņi ir migranti, ekonomiskie migranti, nevis bēgļi. Un 85% no visiem šiem uh, migrantiem ir nevis no Sīrijas, bet gan Pakistānas, Albānijas, Nigērijas un uh, Gambijas. Nu tad sauksim tomēr lietas īstajos vārdos. Lai arī cik jums liktos politiski nekorekts šis jautājums, šis ir politisko, piedošana, ekonomikas migrantu krīze, nevis politisko bēgļu krīze. Mēs piedām to, ka no nabadzīgām valstīm cilvēki vēlas pārcelties uz bagātām valstīm. Vienlaikus mums tomēr spēkā arī valstu tiesības, un it kā tās neskaitās. Bet jūs vienkārši iedrošināt šo situāciju. Un vēl runāsim arī par vispār drošības apsvērumiem. Tas ir fars. Mēs esam dzirdējuši, ka šie uh, islāmismu plāprātīgi gatavojas pārpludināt mūsu uh, kontinentu. Un mēs to pieļaujam? Paskaties cilvēku augšā, kas sēž galerijā. Mēs apdraudam viņu dzīves, dzīvības tikai tāpēc, ka mēs nespējam apturēt. Vācijas um, iestādes ziņoja, ka viens no trim bēgļiem ierodas ar viltotām pasēm. Viņi iegūst šīs viltotās uh, pases Turcijā, melnajā tirgu. Kur paliek Eiropas Savienības principi? Kas ir uh, brīvība un pārvietošanās tiesības? Tagad mēs īstenībā pierādām džihādistu pārvietošanās brīvības. Un pavisam to nākotnē mums īstenībā mēs dārgi par to samaksāsim. Mr. Nudel, richiama regolamento? E, Piedošana, jūs tālāk priekšsēdētāji, visi deputāti šeit ir tieši ievēlēti. Timermāra kungs, jūs esat komisijas loceklis. Jums nav nekādas iespējas iejaukties parlamenta debatē šeit. Tālāk, ievērojot mūsu kārtību un reglamentu, tātad es aicinātu jūs tomēr ievērot noteikumus. Pat arī, ja jūs esat tieši ievēlēts deputāts, jums tomēr jāievēro ir parlamenta reglaments. Bet ir arī zaļā, zilās kārtas jautājums, ja jūs vēlaties atbildēt uz to. Lūdzu. Uz 30 sekundēm jautājumam. Jautājums. Libāna, Jordānija, Irāka un arī Serbija. Es apmeklēju šīs valstis, un es vēlos uzdot jautājumu. Trīsgadīgais eh, puisīts, kas noslīd. Uh, ko viņš nozīmē Eiropai? Of, of Šis bija gadījums, kur bija ģimene, kur atradās drošā valstī, Turcijā. Tas bija viņu dēls, un viņu tēvs vienkārši izdomāja doties uz Eiropu, lai varētu lai atļauties sev jaunu zobu protēzi. Redziet, viņi bija ekonomiskie migranti. Saudārābija, Saudārā Bahreina, apvienotā Arābu Emirāti, viņi nedara pilnīgi neko. Cits piemērs. Saudārābija īstenībā ir pat vēlējusies uzcelt jaunas uh, savas mošejas Vācijā. Tur viņi gatavi dot naudu, jā. Tas ir trakums, tas nav pieļaujami. Tālāk Kudrītskas kundze. Paldies priekšsādātāji. Nu, ir pienācis īstais laiks, lai komisija tiešām saprastu, ka šīs kvotas bēgļu pārvietošanai neatrisinās problēmas. Mums tiešām īstenībā ir jāizskauž problēmas cēloņi, migrācijas cēloņi. Mums ir jāizstāv mūsu iedzīvotāji. Šo hotspot centru izveide ir tiešām viens no, no aktuālajiem risinājumiem, un kas rēģē uz aktuālajām vajadzībām. Bet par bēgļiem. Pirmā tās valsts, kas uzņem bēgļus šos bēgļu centros, Kā mēs nodrošināsim valstu drošību? Gal galā mums ir nopietni draudi. Mēs dzirdām šariet likumieviešana draudz un daudz citas lietas. Un um, mums ir jāspēj pārliecināt, protams, viektējos, ka bēgļu uzņemšana nav apdraudējums viņiem, bet gan veids, kā viņi parāda savu cilvēcību. Paldies! Kavan! Paldies, Makēvens kundze! Priekšsēdētāji, šī, ir pirmā, šī nav pirmā reize, kad mēs apspriežam bēgļu krīzi iekšējos un ārējos aspektus. Uh, Un uh, faktiski ir labi, ka mēs skatām abas lietas kopā. Pirms trīs nedēļām uh, ar attīstības komitejas delegāciju biju Turcijā un redzējām, ka mūsu politikai kļūst konsekvences. Bez Turcijas mēs problēmu neatrisināsim, un mums arī ar ANO aģentūrām jāsadarbojas ciešāk. Jo, ko mēs redzam, notiek kaut kādas individuālas sadarbība ar um, šīm aģentūrām no dalībvalstu puses. Jā, bet ir arī bēgļi, ir invalīdi, ir bērni, kas ir zaudējuši locekļus un tā tālāk. Ir nepieciešami līdzekļi šo bērnu apmācībai. Uh, bērni uh, un arī vecāki zaudē cerību, viņi zaudē pacietību un tādēļ viņi ierod šeit, tādēļ mums ir jānodrošina viņu izglītošana. Uh, Mums ir jābūt legālam ceļam, kā tieši no bēgļu nometnēm eh, var pārcelties uz Eiropas Savienību. Un mums ir jāatbalsta nevalstiskās organizācijas, kas strādā Sīrijā. Viņi nesaņem pietiekušu palīdzību, un tas ir ļoti, ļoti steidzami. Sorry, there is a Ir zilās kartītes jautājums, vēlties atbildēt. Jā, lūdzu, 30 sekundes jautājumam that we should have a motorway uh, for ice. Kā šķiet, varbūt vajadzētu uztaisīt autobāni priekš ICES uh, taisnā ceļā, lai viņi var ierasties Eiropā. Ko jūs izdarīsiet? Jūs uh, izmainīsiet visu Eiropu tās būtībā. Tas ir trakums. Jā, ziniet, es zinu, pirms 15 mēnešiem parāši teica, ka ir jādara vairāk, lai atbalstītu sīriešu bēgļus, un jūs uh, tur bijāt un teicāt, ka tagad nav tādu bēgļu. Jūs vienkārši nodarbojaties ar uh, tādu populistisku propagandu priekšvēlēšanu gaismā. Es gribu atgādināt, zilā kartīte ir jāizmanto, lai uzdotu jautājumu vai uh, lūgtu paskaidrojumu deputātam, kas ir tikko uzstājies. Zilās kartītes nav domātas, lai jūs varētu argumentēt un uh, sākt strīdus uh, dažādu partiju grupu uh, starpā. Un tālāk uh, Krasnodebska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! situācija bēgļu nometnēs ārpus Eiropas Savienības ir dramatiska, un tieši uz turien būtu jāsūta humanitārā palīdzība. Nu labi, ka mēs to beidzot esam sapratuši. Vajadzētu domāt arī par to, kā uh, cīnīties pret traģēdijas uh, cēloņiem, nevis sekām, neizslēdzot arī militāru iesaistīšanos. Taču mēs neiz, neatrisināsim problēmu, ja vienkārši atvērsim e, durvis visiem nelegāliem migrantiem un bēgļiem. Šodien pat Vācija beidzot ir sapratusi, ka arī viņu iespējas ir ierobežotas, un viņi sāk atgriezties e, pie realitātes izpratnes. Un uh, mēs arī Eiropas parlamentā uh, sākam saprast situāciju un ne jau uh, ar vāru pārvietot bēgļus nebūs risinājums, jo piespiest viņus uzturēties valstī, kurā viņi negrib uzturēties, sabiedrībā, kur negrib viņus redzēt, tur nekas labs neiznāks. Paldies! Uh, Krasnodebs kungs, jums ir uh, zilās kartīts jautājums. Lūdzu. Paldies, ļoti saprātīga runa, bet vai jūs man piekrītat, ka viens no viskaunpilnākajiem notikumiem eh, šīs, šajā krīzē, nu kā nu jūs to saucat, cilvēki izmanto šos te uh, tēlus ar cilvēkiem, kas cieš, lai spēlētu uz cilvēku jūtām, lai varētu uh, atvieglot robežu kontroli tā vietā, lai tās uh, stiprinātu. Vienkārši cilvēki